šeit zālē. Visiem novēlu patīkamu ceļu mājās, lūdzu atpūtīties labi. Uh, līdz ar to šī plenāra sesija tiek pārtraukta un pasludinu sēdi par slēgtu.